tiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienībās politika šajā jomā par 2013. gadu. Un es došu vārdu uzreiz pancēri kungam. Jums četras minūtes, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas parlaments sagatavotais ziņojums par cilvēktiesībām ir ārkārtīgi nozīmīgs, kas palīdz mums novērtēt situāciju. Tas ir viens no arī tādiem spēcīgākiem instrumentiem, kas ir Eiropas parlamenta rokās. Es vēlos pirmkārt arī pateikties mūsu īpašai pārstāvēju ārlietās. Es domāju, ka šis ziņojums sniedz tādu plašu informāciju un daudziem Tas atspoguļos tāds mūsu kopīgās vadlīnijas, kuras ievēro gan un kas saistošas parlamentam, gan arī Eiropas komisijai. Jau 2013. gadā Vīnē mēs redzējām šo vispārējo ziņojumu, kas kalpoja kā arī vēlākajam arī e, atsevišķajiem citiem precīziem ziņojumiem. Uh, kur mēs skatījām, kā tiek, kāda ir situācija gan pilsoniskajā tiesību ievērošanā, gan cilvēktiesību ievērošanā, skatot situāciju, kas ir arī bijušas aktuālas Hongkongā un citās pasaules vietās, kur ir arvien aktuāla tiesību ievērošana. Tas bija tā kā priekšstacējs arī mūsu šodien ziņojumam. Mēs skaidri nosakām, pirmkārt, cilvēktiesības tas ir tiesības būt cilvēkam, daļai no sabiedrības. Un šeit ir runa tieši par šo. Ne par ko ne vairāk, ne mazāk. Tiesības, kas ir jāizstāv kopīgi visai e, cilvēcei. Tāpat arī ar vienu sapīgu jautājumu - diskriminācija, kas tiek vēsta pret homoseksuāļiem, minoritātēm. Daudz pārāk bieži ar vienu mēs dzirdam šīs dažādās sāpīgās situācijas šodienas pasauli pieprasa, lai mēs tieši rīkotos, lai būtu nodrošināts miers, stabilitāte un ekonomiska izaugsme. Eiropas Savienība daudz vērtības vērt mūsu velta mūsu kaimiņu valstīm. Bet mums ļoti nopietni, protams, jāizvērtē. Kā mēs rīkojamies? Vai mēs nodrošinām visu tiesības, cilvēktiesības, tiesības uz veselības aprūpi, tiesības uz darbu, cilvēkiem ļoti svarīgo demokrātisko līdzās pastāvēšanu? Tas nav tikai kaut kāds abstrakts tiesības. Mums ir jāpārliecinās, ka runājot par tiesībām, mēs vienmēr ievērojam pareizo kontekstu, ievērot arī konkrēto kulturālo kontekstu. Mēs tādēļ ļoti rūpīgi izvērtējam arī ekonomisko situāciju, uh, ekonomisko krīzi. Mums būtu ļoti svarīgi, lai mēs saprotam, ka vienmēr ir jāievēro individu tiesības. Un tas ir galvenais vēstījums manā ziņojumā. Es vēlos pateikt, demokrātija neko neuzspiež, bet pieprasa, ka tiek ievērots politiskās tiesības. Tas ir ļoti svarīgi arī šajos mūsdienu aktuālajos apstākļos. Vēlreiz to atgādināt, lai visiem būtu iespējas īstenot savas tiesības un tās aizstāvēt. Mēs nedrīkstam liekt cilvēkam tiesību ievērošanu. Un tas tieši pieprasa cīņu ar vienu turpināt pret nabadzību, pret dažādu veidu diskrimināciju, kas ar vienu liet cilvēku cienīgu dzīves eksistenci. Mēs vēlamies pierādīt, ka ir saskaņots mūsu rīcība politikas, un mēs cīnāmies par cilvēktiesībām visā pasaulē. Paldies! Paldies! Augšu! Lūkšu nu, augsto pārstāvi izteikties. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos sākt ar to, ka pateikšos referenti. Katrs, kas ir strādājis ar viņu, novērtēs viņa aizrautību un interesi par cilvēku tiesībām. Sākšu savu prezentāciju ar to, ka ne tikai piekrītu visam par to, kāda ir mūsu loma, bet arī piekrītu rūpēm un raizēm un problēmām. Mums ir jāspēr mazi, bet pakāpeniski soļi, lai labotu situāciju. Un man tas patiešām ir liels gods piedalīties uh, diskusijā par igadējo ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju. Un jūs, protams, atsaucāties uz cilvēktiesību pamat, cilvē, pamatiesību hartu un to, ka cilvēktiesība aizsardzība vienmēr būs mūsu ārējā dienesta viena no lielākajām prioritātēm, vislielākā prioritāte. Jo tieši tā faktiski visies cauri mūsu attiecībām ar trešajām pusēm. Parlaments regulāri veicina cilvēktiesību uzlabošanos savā darbībā, gan braucot uz valstīm, kur tās ir apdraudētas. Jūsu diskusija, Sahrova balva ir parlamentārās diplomātijas nopietna sastāvdaļa, un tā ir mūsu Eiropas kopīgās politikas sastāvdaļa. Cilvēktiesības pasaulē joprojām ir izaicinājums. Mēs daudzās jomās esam priekšgalā kopš 12. gada cilvēktiesību pakotnes pieņemšana un mūsu rīcības plāna 15. gadam Plāns ir ļāvis Eiropas Savienībai sasniegt vairākus mērķus. Visi Eiropas Savienības, uh, visas institūcijas ir iesaistījušies šajā procesā. Mums ir instrumenti, un mēs varam integrēt cilvēku tiesības mūsu ārējā darbībā. Pateicoties šiem dialogiem mūsu strateģiskiem partneriem, Mēs vairāku gadu laikā jau esam strādājuši šajā virzienā, un rīcības plānam ir jābūt piepildītam. Mums ir jāiet uz priekšu, jāstrukturizē mūsu kopīgais darbs pēc prioritātēm. Kopš esmu stājusies šajā amatā, esmu mēģinājis šo jautājumu virzīt uz tālāk, nosakot jauno rīcības plānu un tam nevajadzētu fokusēties tikai uz rīcībām vai darbībām, bet uz politiskajām prioritātēm. Atbalstīt demokrātiskā pārveidi, mūsu diplomātiskā darbība un jūsu darbs viens otru atbalsta, un tāpēc man ir prieks ziņojumā redzēt, ka jūs novērtējat mūsu darbu un arī to, ka mēs jums ziņojam par to. Mēs arvien vairāk arī cenšamies sasniegt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, noturēt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību pirms un pēc cilvēktiesību dialoga un arī pēc padomas sēdēm, kas veltītas šiem jautājumiem. Tā ir kļūst par ikdienas praksi mūsu fórums pagājušā gada decembrī, kurā piedalījās vairāk nekā 200 uh, cilvēktiesību organizācijas no visas pasaules, bija iespēja pārunāt šos jautājumus. Un man ir prieks redzēt, ka jūs novērtējat arī cilvēktiesību pārstāvju darbību un Lamridins kungs, kas ir bijušais kolēģis. Tavars, viņš gan sēž man blakus, protams, organizē visas prioritātes pasaules mērogā uztur dialogu ar reģionāliem spēlētājiem, un ar lielu prieku varu paziņot šeit šodien, ka esmu pagarinājusi viņa mandātu un padomu to ir atbalstījusi. Atgriežoties pie mūsu kopīgā darba, prioritātēm, ļaujot izteikt dažas būtiskas piezīmes, es vismā pilnībā jums piekrītu mums vajadzētu iekšējo un ārējo politiku apvienot, ja mēs gribam uzlabot mūsu uzticamību globālajā sfērā. Mums nopietni jādomā par to, kā mūsu politika atspogļojas ārpusē un arī mūsu centieniem jānāk par labu un jāsavienojas ar Timenven kunga politikas izveidu saistībā ar pamatiesībām. Mums ir jābūt ļoti konsekventiem šai jautājumā gan mūsu organizācijās, gan arī ārpusē. Runājot par prioritātēm, lasot jūsu ziņojumu, es šeit daudz ko atpazītu. Es arī rīcības plānā gribētu prioritizēt daudzus no tiem. Piemēram, iekšējā, ārējā saskaņa mūsu politikās, mūsu atbalsts pilsoniskai sabiedrībai, politiskai, tehniskai, ekonomiskajam atbalstam un mēģināt stiprināto daudzās valstīs, kur tās iespējas samazinās. Mums ir jāķerās arī pie lieliem pārkāpumiem cilvēktiesību jomā, konflikta zonās. Mums ir jāvar izvairīties no šiem pārkāpumiem un celt starptautisko mehānismu efektivitāti. Trešais - cilvēktiesību veicināšana jau nav no tikai abstrakts vingrinājums. Mums ir instrumenti, ko mēs varam izmantot, bet to efektivitāte ir jāuzlabā. Es veidoju dialogu par cilvēku tiesībām, nevis kā iespēju pārunāt šos jautājumus, bet tam vajadzētu ieplūst visos divpusējos kontaktos ar citām valstīm. Un tas, ko Lavros dara, koordinējot šos jautājumus, ir tieši tas, ko es vēlos redzēt. Ceturtais. Es gribētu stiprināt mūsu cīņu par bērnu tiesībām, par LGTB minoritāšu tiesībām un citu minoritāšu cilvēku tiesību jautājumu. Tam jātiecās, protams, arī uz mūsu darbiniekiem un uz diplomātiem šeit gribu uzsvērt, ka arī jūsu delegācijas, kam ir labi kontakti ar dažādām delegācijām pasaulē, varētu veicināt šīs vērtības, un mēs varētu koordinēt mūsu centienus. Piektais. Runājot par nedalāmību un universāliskumu, Mēs turpināsim attīstīt ekonomiskās, kultūru, finansu un citas tiesības saistībā ar cilvēktiesībām. Un šai kontekstā Eiropas Savienība varētu būt līdere, ieviešot ANO biznesa un cilvēktiesību izteikumus, runājot par korporatīvo sociālo atbildību. Runājot par reģiskām minoritātēm, kas arī ir mums nopietna problēma, esmu kopā ar mūsu partneriem jau sākus cīnīties pret vardarbību reliģijas vārdā. Un mums ir jāmeklē pamatcēloņi - politiski, ekonomiski, sociāli. Un šeit es runāju par radikalizāciju mūsu sabiedrībās un tuvajos austrumos, tā arī Pakistānā un Afganistānā bet arī mūsu sabiedrībā es gribu uzsvērt. Arī šeit ir iekšējā un ārējā dimensija. Esmu pārliecināta, ka reliģijas brīvības veicināšanai ir jābūt cīņas komponentam pret terorismu. Nevar būt drošības, stabilitātes bez cilvēku tiesībām, un mums tas ir jāatgādina gan sev, gan partneriem ikdienas. Pēdējo kādu mēnešu laikā mēs esam nosodījuši pārkāpumus dažādās pasaules vietās cīņā pret terorismu. Eiropas Savienība un tās dalību valstis arī atbild uz Sīrijas humanitāro krīzi un Irākas situāciju. Mūsu humanitārā politika fokusēsies uz palīdzību un uz to, kā pievērsties tām jomām un tiem reģioniem, kur ir neaizsargātas grupas. Sīrijā mēs meklējam tar, uh, precīzas tēmētas programmas minoritātēm un gribam panākt šo cilvēku reintegrāciju un iekļaušanu sabiedrībā. Mēs atbalstam arī tos, kas strādā uz vietas un cenšas dokumentēt uh, pārkāpumus. Esmu ļoti pateicīgi par dažādām rekomendācijām un jūsu padomu, jūsu ziņojumā, un ceru, ka kopā mēs to varēsim īstenot. Protams, labprāt klausīšos, ko jūs teiksiet par šiem jautājumiem, lai uzzinātu vēl vairāk. Paldies! Tagad Hautalas kundze. Viena minūte. Deve. Attīstības komiteja. Vienmēr ir svarīgi pārunāt šos jautājumus parlamentā, un no attīstības komitejas varu teikt, ka Panceri patiešām attīstības politiku ir iekļāvis šajā ziņojumā, un es patiešām uzticos arī augstajai pārstāvei, kas redz to kā neatdalāmu politikas daļu. Un esmu tiešām lepna ar to, ka augstā pārstāve un Stavros Lavrīdis ir šeit. Tas ir ļoti labi, ka mums ir izveidojušies sāda situācija, un mēs redzam labus rezultātus. Par to gribu jūs apsveikt uzskatu, ka Pancerī kungs ir izveidojis ziņojumu, kas rāda, ka ir daudz cilvēku tiesību jautājumu, kas saistās ar attīstības jautājumiem, un augstā pārstāva un viceprezidente e, izveidojot labu sadarbību ar ģenerāldirektorātu un mūsu komiteju Manuprāt, ir ļoti normāli, ka šie jautājumi ir tā sasaistīti. Tas praktiski nav uzsvērts šajā ziņojumā, bet es saprotu, ka prioritātus, kurus jūs esat uzskaitījāt, arī ļoti labi atbildīs parlamenta un mūsu komitejas vēlmēm. Paldies! Žitmansks kundze, viena minūte. Paldies! Paldies! Ja mēs, Piehavējušie až 59% z nich. Mēs akcentējam galvenās problēmas, kuras uzskatām par svarīgākām sievietēm. Bet tad uzreiz mēs varam teikt vardarbība pret sievietēm. Tieši tādēļ es vēlētos pievērst jūsu uzmanību vai šim svarīgām jautājumam. Manuprāt, pats svarīgākais, kas ir jānorāda, valstīm ir jāveicina uzticības vidēm lai nebūtu pieļaujams tas, kā sieviete, kas ir cietusi no vardarbības, vēlāk saskars ar pilnīgi neprofesionālu attieksmi, kad vispār mēģina gandrīz iegalvot viņai, ka nekas taču nav noticis. Tādēļ vajadzētu arī rūpīgāk domāt par profesionālu sagatavošanu policijā, sociālajā dienestos, medicīnas aprūpē. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka galvenokārt ir jāvērš arī vispār pie domāšanas pārmaiņām bet šīs domāšanas pārmaiņas jau nav iespējams tikai likumdošanas ceļā. Daudz mēs nākam no valstīm, kur tiek uzskatīts, ka, piemēram, iepļaukāšana ir pilnīgi normāla kārtība, bet tā nedrīkst būt. Mums ir jāatbalsta šīs sievietes. Paldies! Dam cuvântul reprezentanților. Uh, Paldies! Tālāk uzklausīsim politiskās grupas un viņu pārstāvis, un līdz ar to es došu uzreiz vārdu, bet visiem Aicinu ievērot piešķirto runas laiku. Vārds pretis kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšsādātājiem. Jā, es vēlētos reiz norādīt, ka es ārkārtīgi atzinīgi vērtēju Pancēri kungs sagatavoto ziņojumu. Mēs e, esam ieguldījuši kopā nopietnu darbu. Tas ir bijis tāds ļoti saskaņots darbs Eiropas politisko e, parlamentu politisko grupu starpā. Un es ļoti ceru, ka rītdienas balsojums reizē arī nopietni atspoguļos Eiropas tautas partijas uh, rūpes par cilvēktiesībām un reiz arī par demokrātiju. Tas ir divas atšķirīgas lietas, bet tomēr tās ir savstarpēji saistītas. Un mums vajadzētu saprast kopējo kontekstu. Mans arī ziņojums precīzi atspoguļo Eiropas Savienības nostāju cilvēktiesību jautājumos un demokrātijas jautājumos. Mums vajadzētu lepoties ar šo saikni, kā mēs redzam, kā iet roku rokā cilvēktiesības un demokrātija. Un es atceros iepriekšējais debats. Tiemžēl nelaimīgā kārtā viens no kolēģiem paziņoja, ka demokrātijas vārdā Krievija ir labākā situācija nekā Eiropas Savienība. Nu, lūk, mūsu ziņojums tieši pierāda, ka tāds nav, un arī ļoti rūpīgi pamato, kādēļ tā, diemžēl, nav. Es vēlos arī piebilst. Eiropas Savienība veicina cilvēktiesības un demokrātiju visā pasaulē. Vienlaikus Eiropas Savienībai pašai pienākums ievērot šīs tiesības. Taču šajā ziņomā mēs nerunājam par cilvēktiesībām Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums bija atsevišķas diskusijas arī ar LIBE komitejas locekļiem, nu, kas galvenokārt, protams, strādā tieši ar šādiem jautājumiem, daļēji varbūt to vēlējās. Varētu teikt, Eiropas Savienībai nevajadzētu mācīt, ko citiem būtu jādara abortu jautājumos, vienzimu laulību partnerību jautājumos Nu, kādā ziņā esmu pateicīgs par to atvērto veidu, kā pats Erīkungs šajos jautājumus ir izcinājis. Paldies! Tālāk dosim vārdu Valenciāno kundzei. Paldies priekšsarētājiem! Šodien mēs diskutējam par ļoti nozīmīgu ziņojumu. Tas ir pamatīgi izstrādāts būtisks ziņojums, kas jautājums ir skat pēc būtības. Cilvēktiesības eh, pats par sevi jau, protams, mm, daudz viet, ar vienu ļoti sāpīgs jautājums. Jo visu laiku tam tām pretī stāv fanātisms, rasisms, daudzveida apdraudējumi. Un es vēlos norādīt, mums parlamentā ir jāuzņems nepārprotams saistības lai tiktu ievērot cilvēktiesības un tiesiskums, demokrātijas valdības, vērtības un uh, cilvēku cienīgu dzīvi būtu iespējama visā pasaulē. Ja mēs skatāmies, ekonomiskā krīze ir vēl vairāk aktualizējušos jautājumus. Daudzās pasaules vietās tieši cilvēktiesības visvairāk ir apdraudēts ekonomisko apsvērumu dēļ. Mēs cīnāmies par drošību, mēs cīnāmies par ekonomikas izaugsmu un vienmēr jāpaturprātā cilvēktiesības. Nav nu, pieļaujami šādi dubultie standarti. No nu, vienas puses nosodot, un no otras puses tomēr parakstot dažādu veidu nolīgumus. Tā būtu liekulība, ja par tiem cilvēktiesībām. Un mums vajadzētu pašiem ievērot to, ko mācām citiem. Pirms citi uzklausa mūsu pamācības par cilvēktiesībām, piemēram, uzņēmējdarbību un cilvēktiesības, manuprāt, tas ir ļoti aktuāli. Ir jānodrošina, ka cilvēktiesības tiek aizsargāts un ka Eiropas uzņēmumi, kas darbojas trešajās valstīs, arī pacenšas ievērot cilvēktiesības. Nu, tā ir Eiropas saimnības atbildība. mēs vēlētos tiešām arī redzēt, ka cilvēku cieņa tiek nodrošināta un cilvēkiem patiešām ir var par viņu dzīvi. Paldies katrā ziņā kolēģim par darbu. Paldies. Tālāk es došu. Es vēlētos tos pirmkārt norādīt, atkal mēs esam iekavējuši un būs arī darbkārtībā citi izskatām šovakar jautājumi. Tādēļ, kolēģi, es vēršos pie jums un es aicinu visus tiešām ievērot jums piemšķito runas laiku un, diemžēl, nebūs iespējas dot zilās kartas jautājumus. Tālāk vārds Demis Makara kungam. Paldies, priekšsādātāji. Ziņojums ir ļoti pamatīgs un tāds dzīvīgi, eh, dzīves pilns. Uh, Tas ļoti precīzi atspogļo situāciju, zinām pozitīvu dinamiku, norādot arī uz Eiropas Savienības instrumentiem, kas palīdz uzlabot cilvēktiesību situāciju, bet dažkārt, un tas arī atspoguļo, trūks politiskās gribas. Latvijas-Amerikas valstīs esam konstatējuši situācijas uzlabošanos. Diemžēl citās valstīs situācija pasliktinās mūsu acu priekšā - Krievija. Krievija kļuvusi tāpat nopietnu stratēģisku izaicinājumu. Es vēlētos arī atsaukties uz mūsu rezolūciju un pievērst jūsu uzmanību notikumiem Krimā. Atsevišķām minoritātēm, etniskajām minoritātēm, kam ir mm, šausmīgi šobrīd dzīves apstākļi, kas jau vēsturiski ir tikuši apspiesti, pat ir izsūtīti, un tagad viņu situācija atkal ir pasliktinājusies. Starptautiskās organizācijas ir norādījušas, kā ir atsevišķu etnisko minoritāšu diskriminācija. Un pat Ukraiņa vēlētos saglabāt savu Ukraiņu pasi, viņi tiek diskriminēti. Mēs visu laiku norādām, mums ir jāizstāv minoritātes, reliģiskās minoritātes, un mēs arī vienmēr uzsveram, ka arī tuvojas austrumos nedrīkst pieļaut bet tāpat tas ir Krimā. Paldies! Paldies! Talgubičēras kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos apsveikt Panceri kungo sagatavoto ziņojumu. Viņam izdevies lielisks piemērs, kā ir jāveido tāds iekļaujošs ziņojums. Viņš ļoti rūpīgi uzklausīja arī nevalstiskās organizācijas un visus kolēģus. Viņš tātad arī ņem vērā mūsu ierosinājumus, kur mēs runājam par nesodāmību, par izvairīšanos no sodāmības, par cilvēktiesību ievērošanu, sasaistīšanu ar LGBT tiesībām, bērnu tiesību ievērošanu un daudz citu nozīmīgu jautājumu. Un papildus ir vēl viens cits jautājums. Pašu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība. Bieži vien ir tā, ka cilvēki ierodas pie mums, pastāst, ko viņi dara un pēc tam viņa nonāk vēl sarežģītākā situācijā. Viņa dzīves tiek apdraudētas. Te ir 215 apsērumi e, šim ziņojumam, un viens no tiem runā tieši par piekļuvi dzeramajam ūdenim un centārajiem pamat e, pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir skaidrādzīts kā ANO pamattiesības. Mēs par to runājam, bet mēs to neatrisinām. 15% no pasaules iedzīvotājiem vispār nav tolešu piekļuvis. Savukārt Te mēs runājam cilvēku, kur ir spiest nokārtot savas dabiskās vajadzības eh, brīvā dabā, bet tas atkal, protams, provocē dažādu veidu slimību izplatību. Eh, mēs esam norādījuši, tā ir holēra, tas ir poliomielīts, tas ir daudz slimības, kas ar vien turpina izplatīties. Un šo slimību izplatību, diemžēl, uh, Uh, nav uzskatām tikai par uh, slimību, pa, izraisīto pašu par sevi nevēlamo seksu, bet tas jau arī īstenībā tieši skar viņu dzīvi kopumā. Un es aicinātu pievērst uh, šādai uzmanību šai problēmai. Uzskatām, ka tieši tiesības toaleti ir pamatiesības. Minūte. Vārds Beržjā kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā katru gadu mēs izvērtējam ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē. Referents eh, Pansērī kungs ir izvēlējies sastādīt tematisku ziņojumu, nevis tādu kā katalogu. Uh, diemžēl arī Eiropas Savienība pati nav paraugs šai jomā, un tai arvien grūtāk dot uh, padomus citiem mēs, eh, kādēļ mums neatbalstīt starptautisku mehānismu, lai pārvarētu transnacionālo uzņēmumu nesodāmību. Tāpat eh, kā mēs varam pieļaut, ka korekcijas ekonomikas politikā atstāja tik negatīvu seksu sociālo Uh, situāciju. Tāpat uh, migrācijas problēmas ir jārisina un uh, kārtumas process. Protams, ka cilvēku tiesību politika ir restriktīva un um, apdraud cilvēktiesību cīnītājs, tādēļ mūsu grupa Elgailā atturēsies balsojumā. Lakvīlērs kundze, paldies priekšsādātājiem! Margarīni kundze, godātais Lambrinīdi kungs. Šeit sagatavotā ziņā mēs redzam ļoti plašu pārskatu par to, ko visur īstenos Eiropas Savienība un daudz nozīmīgi tālāk ierosinājumi vēl situācijas uzlabošanai. Un te skaidri parāda, ka vēl ir nepieciešams vēl vairāk iespringt un pacensties. Eiropas parlamentā mēs regulāri uzklausam uh, tādu abrīnojumu par mūsu uh, noteiktajām, protams, tieskumu un likumu varu. Bet papildus mēs arī dzirdam daudz uz tomēr kritiku par e, dažādu veidu no nu, tādiem konfliktiem, kas veidojas Eiropas Savienības ietveros. Piemēram, cilvēku atpakaļ nosūtīšanas politika, kad cieši tūkstošiem cilvēku, kad neizdodas glābt viņus uz jūrām. Un tādēļ, lai piedāvātu nevis legāls veids, kā cilvēki varētu ierastos Eiropas Savienībā dalībvalsts nepiedāvā nekādus risinājumus. Tāpat arī netiek īstenot dažādi veselības aprīpas uzlabošanas ierosinājumi. Mums neizdodas atrast, lai nodrošinātu arī ar vairākumu atbalstu arī attiecībā uz tirzniecības un investīciju nolīgumiem, ka tiešām vienmēr tik būtu pārliecība, ka tiek ievērotas cilvēktiesības. Cilvēktiesības un iespējas kaut kādā veidā skatām personām, cietušām personām vērsties pie Eiropas Savienībām, arvien nav skaidrs. Un tas ir jautājums, kas mums ir jāatrisina. Paldies! Un tālāk. Nosklausīs nu, nākurošanā, tas būs karālkungs. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Es arī atzinīgi vērtēju Pancerī kunga ieguldīto darbu. Tas ir apjomīgs ziņojums. Tā ir iekļaut ļoti precīzi informāciju par daudziem konkrētiem piemēriem. Viņš atspoguļo dzīves visdažādākās realitātes, un tas gandrīz kļūst par tādu kā katalogu, arī uzskaitot daudzās valstis, un tas ir radījis ļoti nopietnas diskusijas un politiskās nostājas. Arvien, protams, mēs varam teikt, vēl var uzlabot situāciju. Katrā ziņā pat ziņojums ir uzskatāms par ļoti nozīmīgu izējas punktu. Eiropas Savienības ārējais dienests šobrīd rā, ir veltījis diezgan būtisku budžeta daļu tieši cilvēktiesību veicināšanai trešajās valstīs. Mēs arī vēlētos, lai tas iet roku rokā ar saistošām klausulām, uzraudzības mehānismu, kas pārliecinātos un palīdzētu mums pārliecināties, ka mēs ievērojam pašu savu izstrādāto politiku. Tālāk, Toģ, kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Šis ziņojums atspoguļo daudzos pamatiesību pārkāpumus, arī vardarbību pret sievietēm, sievietu dzimorganu mutilācijas, um, brīv, vārda brīvības ierobežošanu, um, reliģiskās pārliecības brīvības ierobežošanu. Dažkārt mums tas liekas, varbūt tas mūs neskar. Ziemeļīrijā 26. un 27. datumā šajā mēnesī būs Eh, celts prasība tiesā, kur tieši runās par uzņēmumu, kurš atteicā, tad vietējā kulinārijas uzņēmuma, kas ai, atteicās izpildīt lūgumu un izcept kūku, atbalstot vienzimu laulības. Un tagad pret viņiem cels prasība tiesā, tas, diemžēl, ir ļoti nožēlojama situācija, uh, atsaucoties uz 9. cilvēktiesību konvencijas pantu bet kā Lēdija Hēla, Britu augstākās tiesas priekšsādāte ir norādījusi, ka tomēr ir jāatrod arī risinājums, arī ņemot vērā to cilvēku pārliecību, kuriem ļoti spēcīga reliģiskā pārliecība, kas viņam liek tā rīkoties. Un es aicinātu, lai augstā pārstāve un deputāti mani atbalstītu un norādītu šādu problēmu. Paldies! Palāk, Džibkungs. Paldies priekšsādātājiem! Ziņojums par cilvēktiesībām. Šis ikgadējais ziņojums ir, protams, ļoti sarežģīts uzdevums. Sevišķi, lai apmierinātu visus ar rezultātu un gribētu pateikties ziņotājiem par to, ko viņš ir centies panākt. Domāju, ka 13. gads parādīja jaunas izmaiņas, Eiromaidans, Ukrainas notikumi, pirmie upuri Tas bija arī gads, kad mēs redzējām nopietnas izmaiņas tā sauktajā arābu pavasaru zonā. Vai ir problēmas ar tulkojumu, prasa runātājs? Priekšsēdētājs saka, varot turpināt. Sākās arī tuvajos austrumos dramatiskas izmaiņas. Ar lieliem upuriem sākās šis gads. ISIS problēmas, militāristu grupas, kaujinieku grupas, kas nodarbojas ar vardarbības aktiem. Malulas, piemēram, sagraušana Sīrijā, sagrauts baznīcas, varētu dot jums citus piemērus barbariskai rīcībai. Arī kristiešu situācija pasliktinās visā pasaulē. Tuvajos austrumos, Ziemeļkorejā, Āfrikā, dažādās vietās. Katru gadu apmēram 100 miljonu kristiešu cienoši no vajāšanas, un vairāk tūkstoši iet bojā. Augstā pārstāva arī to minēja. Mēs ziņojumā redzam arī notikums un situācijas, kurās cilvēku tiesības ir pārkāptas Malī, Sudānā, Liberijā. Un mēs redzam arī pozitīvus piemērus. 13. gadā sākās Eiropas demokrātijas fronts kustību. Mēs izsniedzām Saharovu balvu, kas arī novērtē situācijas nopietnību. Holcerkungs. Paldies! Kolēģis Pancerī sagadus ļoti apjomīgu ziņojumu, un ja mēs saliekam akcentu uz galvenajiem jautājumiem, tas ir skaidrs jautājums par uzskaitījumu, kas ar vienu ir aktuāls un reizē arī, nu, skaidri norādot uz pašiem sāpīgākajiem. Parlamentam aktuālo steidzamības kārtīs skatāmo jautājumu kārtībā vienmēr iespēja reaģēt uz pašiem sāpīgākajiem jautājumiem. Uh, Un tagad mēs redzam, ka ir izveidot arī iespēja, kas ļautu izveidot īpašu komiteju, kas sekotu policijas ieslodzīto situācijai. Mums gan ir jāuzmanās, lai nebūtu pašiem kaut kā dubulties standarti, un tieši šāda papildus komitejas izveide būtu instruments, kā to varētu novērst. Un arī pieļaut arī kaut kāds politisko oportunisma ieviešanos. Nav nekāda labās un sliktās cilvēktiesību situācijas. Cilvēktiesības ir pašas par sevi, sui generis. Un līdz to tas ir arī nākotnes jautājums, jo tikai tiesiskā pasaulē, kurā tiek nodrošināts individuālās brīvības, kurā valda demokrātija, mēs varam runāt par drošību. Tas nevar būt tāds paviršs, virspusējs risinājums. Ir jānodrošina nopietns, dziļš cilvēktiesību režīms, kas tiek ievērots, un līdz to arī demokrātija, kam tam seko. Īpašais pārstāvis, Eiropas pārstāvis e, cilvēktiesību jautājumos Lambrinidis kungs ir veicis ielisku darbu, viņš arī pelnīs to turpināt. Paldies! Domnu Belder un minūte. Belder kungs. Priekšsēdētāji kungs. Ziņojums skaidri parāda, kādā situācijā ir nonākuši kristieši, un pilnībā var piekrist šai kritikai, gribētu teikt augstajai pārstāvēji, ka mums ir jā īsteno reliģiskās brīvas bības tiesības 132. punkts runā par reliģijas brīvību un ticības brīvību, taču es neredzu, ka kaut kas ir noticis šajos divos gados, tāpēc es gribētu zināt, kas ir darīts. Vai trūkst politiskās gribas? Man liekas, ka Eiropas parlamentā politiskās gribas netrūkst, taču kaut kur citur acīm redzot tās trūkst. Es gribētu atbildu šo jautājumu. Vaigla kungs. Priekšsēdētāji kungs, cilvēkiem pret cilvēku tiesībām ir priekšnosacījums mūsu attiecībām ar mūsu partneriem. Taču, ja tiek pārkāptas starptautiskie likumi, okupētas teritorijas, pārkāptas pilsoņtiesības, vai mēs ko darām? Izraels premjers paziņoja, ka neatbalsta divu valstu risinājumu. Mēs zinām, ko tas nozīmē. Armēnijas ārlietu ministrs vakar paziņoja, ka tās pamatpartneris aizsardzībā un ekonomikā ir Krievija, Krievu bāze Džugrā ir drošības garantija. Marokas ar Maroka, kas arī mūsu partneri drīz organizēs augsta līmeņa pār, konferenci okupētā teritorijā Sahārā, kur Maroka pārskāpja sahāriešu pilsoņtiesības. Margarīnī kungs, vai mēs mainīsim mūsu domāšanu par šīm valstīm un politiku attiecībā pret tām? Teri Kabras kungs. Sieviešu situācijas sabiedrībā ir piedzīvojusi lielu kāpumu un uzlabojumus, taču nevienlīdzība joprojām pastāv pat Eiropas Savienības valstīs. Es tagad citēšu Džona Stjorta Milza rakstīto 106 gadus atpakaļ, kur viņa, kur viņš komentē sieviešu stāvoklo labums, ko mēs gūsim no sievietes atbrīvošanas, ļaujot viņām brīvi strādāt, atverot viņām profesijas, tādām pašām cenām un pieeju, būs tāds, ka tiks dubultots mentālo iespēju apjoms cilvēcē. 146 gadus atpakaļ viņš tā teica, tas vēl jāpanāk. Paldies! Kārver kungs. Eiropas patentu birojas ar tās vadītāju cīnās pret ārotbiedrībām. Arotbiedrības organizēja streikus pret cilvēktiesību pārkāpumiem, un aģentūras vadība uzskata, ka tā jārīkojas pret to. EPO Šī situācija liecina par to, ka situācija nav normāla. Tiek runāts par eh, vadītāju imunitāti, kas ietekmē situāciju. Vispārsteidzošākais ir tas, ka EPO stāv it kā pāri par parlamentu, par komisiju, par citām organizācijām. Kā tad mēs varam prasīt cieņu pret cilvēktiesībām globāli, ja mums iekšienē, mūsu pašu organizācijas tās tiek pārkāptas? Paldies! Šoprāda kungs. Priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi, Pancerijas ziņojums apliecina to, ka cilvēku tiesību imperatīvas ir kļuvušas par Eiropas politikas, uh, Eiropas Savienības ārpolitiku. Mēs pieprasām, lai valstis atsakās no savām interesēm par labu ideoloģijas veicināšanai. Uh, Eiropas uh, Savienība nevēlas kļūt par stipru polu daudzpolārā sanāksme uh, pasaulē, bet gan dot uh, pamācības visiem, eksportēt savu kultūru, iestāties par um, abortiem un graut dabiskās ģimenes. Pancēri ziņojuma galvenais punkts ir LGBT tiesības un galēji kreisie kopā ar ETP Uh, pirmkārt vēršās pret uh, ASV uh, strateģiskiem pretiniekiem Krieviju un Ķīnu, aizbildinoties ar cilvēku tiesību aizstāvēšanu, bet mēs balsosim pret panceri ziņojumu. Pogaišs kungs. Priekšsēdētāji kungs. Padomi pieņēma Eiropas Savienības strateģisko satvaru cilvēktiesībās un tika runāts par trešo valstu saistību. Un mums tagad ir speciāls pārstāvs cilvēktiesībās, kas varētu nodrošināt darba efektivitāti. Mums tagad ir labāki instrumenti, lai kopā labāk aizstargātu šīs tiesības. Taču mums joprojām ir problēmas ar izteiksmi, jo mēs esam dalīti un bieži vien ejam uz kompromisiem. Kauns, ka šāds svarīgs ziņojums tiek izmantots, lai uzsvērtu iekšējo nesaskaņu par jautājumiem, kas ir nacionālajās kompetences Tas ir nepareizi un tas mazina mūsu uzticamību. Es esmu pret šādu nostāju, kas neļauj mums vērsties pret kristiešu vajāšanu, sieviešu, bērnu vardarbību un daudz ko citu. Patiesus jautājums. Howitt kungs Valenciāno, vai tā ir zilā karte? Priekšsēdētāji kungs. Iespējams, ka tā ir tulkošanas problēma. Taču pēdējais, priekšpēdējais runātājs atsaucās uz LGBT kā uz Indi. Viņam vajadzētu šādu frāzi atsaukt. Jā, nu vienīgi tā varbūt varētu būt tulkošanas vaina. Mēs nevaram uzskatīt šos cilvēkus par sabiedrības indi. Nu tā varētu būt tā kā zilā kārta, bet iesim tālāk. Ričards Havet. Paldies! Runājot par korporatīvo atbildību, par kur esmu atbildīgs, es gribētu aicināt augsto pārstāvi īstenot apvienoto nāciju plānu par biznesa un cilvēku tiesību saskaņu. Gribētu uzsvērt arī mūsu cilvēktiesību pārstāvi darbību. Tieši Eiropa izstrādāja rīcības plānus, uh, Un tādu pieņem, ir pieņēmis arī Obamas kungs Amerikā. Domāju, ka dalību valstīm ir jāīsteno šie pasākumi. Un es ceru, ka jūs šo darbu veiksiet. Pēc Francijas priekšlikumu, es domāju, mēs varētu izstrādāt Eiropas nosacījumus, kā biznes varētu piedalīties šajā darbā kā ir panākta vienošanās runājot par cilvēku tiesību ziņošanas aktu, augsto pārstāvu atbalstītu gan šī satvara īstenošanu, bet arī ilgtspējīgās attīstības plānus, jo, kā Banki Muns ir to norādījis, tā ir globāla prasība. Tā kā jūs sastrādājaties ar tieslietu ģenerāldirektorātu. Es domāju, ka jūs varētu šo jautājumu pacelt arī tur. Daudzi biznesā tagad uzņemās korporatīvās atbildību, bet ne visi. Paldies! Jureka kungs. Paldies! Es domāju, ka šis ziņojums kas stāsta par cilvēku tiesību jautājumiem, satur dažus punktus, kas pārkāpi cilvēktiesību 135. punktā ir uzbrukums sabiedrībām. Šeit tiek runāts par referendumu, Slovāku referendumu, kurā viņi vēlējās aizsargāt ģimenes racionālo, nacionālo ideju ir arī uzbrukums tam, ka šāds referendums vispār ir organizēts. Ja mēs pat labam kritizējam, ka kāds referendumā ir izteicies par dabisko ģimenes jēdzienu, tad jau mēs apdraudam arī individus, jo viņus cīņā pret tā saukto homofobiju var apvainot. Es domāju, mums jāatcerās, Polijas parlaments uzsvēra, ka ja mēs esam nolēmuši saistīt sevi ar jūdeo kristīgo tradīciju, mēs nevaram ieviest jaunus koncepts, piemēram, homofobiju. Paldies! Referents Kā referents ļoti augstu vērtē par arī darbu. Šis dokuments aplūko pamatiesības, un komisijas viceprezidentei ir mandāts aizsargāt šīs tiesības. Augstāk pārstāvus to atsaucās, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pievērsties šai situācijai pasaulē. Mums ir nepieciešama pozitīva rīcība, lai virzītu uz priekšu šo tiesību īstenošanu, un tāpēc man ir priekšlikums izstrādāt iekšējo stratēģiju, kas atbilstu stratēģiskajai satvaram runājot par ārējo darbību, lai mēs tiešām uzmanīgi ievērot likumu varu un pamatiesības ne tikai pirms iestājas periodā. Paita kungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs tā daudz runājam par tādu cilvēktiesību svarīgo lomu Eiropas ārpolitikām, bet te nav runa tikai par trešajām valstīm. Uh, Mums vajadzētu tur pašiem pievērst uzmanību tur, kur tiek pārkāpts Eiropas Savienībā cilvēktiesības. Domāsim šeit Polija un Rumānija. Mēs negribam dzirdēt par to, kā amerikāņi tur spīdzināja aizturētās personas. Mēs vēl uzzināsim, kur citur tas Eiropā notiek. Kā bija iespējams, ka Austrijā 70 gadus pēc tam, kā cilvēki, kad tika apstiprināta jaunā konstitūcija, Vēl bija arī spiest rēķināties, ka viņiem būs tomēr rēķinās ar dažādu veidu, tomēr um, ar dažādu veidu pārkāpumiem. Un tāpat arī Vācijā, ka īstenībā ar vienu ir arī cilvēks tiek ieslodzīti tikai tāpēc, ka viņiem ir izteikuši savu vārdu brīvību. Un uh, atsevišķi tiek ielietu psihiatriskās slimnīcās. Kā var būt tā, ka septiņi deputāti Grieķijā ir aizturēti bez apsūdzības izvirzīšanas? Kinga Gal, pentru un minut. Tagad vārds Kingai Gālē. Priekšsēdētāji kungs, esmu ļoti iepriecināta par to, ka eh, šajā eh, ziņojumā ir eh, īpaša sadaļa par tradicionālajām NATO etniskajām minoritātēm un to vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu. Tomēr mums ir jārunā par vissarežģītāko cilvēku tiesību situāciju, par tuvējo austrumu kristiešiem, tā skaitā sievietēm un bērniem, kuri tiek spīdzināti, paverdzināti viņu reliģiskās piedarības dēļ. Un cilvēka tiesa tiesības tiek pārkāptas, šāda rīcība ir pretrunā ar visu eh, lielo reliģiju nostādnēm un eh, ir jācīnās pret šādu situāciju un jāizmanto visi iespējamie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā priekšsēdētājs kolēģi, es jau no sākuma lūdzu neuzdot zilās kartītes jautājumus, jo mums vienkārši tam nav laika. Tagad vārds Kristē kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt Pansērī kungu par uh, šo ziņojumu, kas ir sagatavots ļoti profesionāli un izsvērti. Mēs pavisam nesen atzīmējām Startautisko sieviešu dienu, un uh, mums ir jāvēršas pret vardarbību, kas vērsts pret sievietēm. Uh, Uh, piespiedu abortiem un bērnu piespiedu darbu. Tas ir visapkaunojošākais cilvēktiesību pārkāpums šobrīd. Selektīvie aborti pret uh, sieviešu dzīmuma augļiem noved pie tā, ka tiek izjaukts dzīmumu līdzsvars noteiktos pasaules reģionos mums uh, par šo jautājumu ir jārunā, uh, kā par vienu no aspektiem vardarbībā pret sievietēm un jānorāda arī, ka uh, šī problēma jārisina cilvēku tiesību plānos attiecīgajās valstīs. Mums kā deputātiem ir jācīnās pret šādu praksi. Paldies. Tagad vārds Tomašičs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Kopumā es varu atbalstīt šo ziņojumu, bet kā Horvāti partijas deputātei man reā, jārēģē uz 165. punktu, kurā ir pausta nožēla par Horvātijas 2013. gada decembrī notikušo referendumu, tā rezultātiem. Ja Uh, ko, kas apstiprināja laulības, uh, vienlīdzīmumu laulības konstitucionālo aizliegumu. Manuprāt, tas nav jānožēlo. Šis referendums uh, rosināja pieņemt likumu 2014. gadā par vienzimuma civilām savienībām un e, vēlme, ko pauda vairums horvātu par to, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, nenozīmē homofobiju vai diskrimināciju, bet gluži vienkārši tā ir vēlme aizsargāt tradicionālās vērtības, saglabāt mūsu uh, Uh, sabiedrības homogenitāti par spīti uh, mūsu smagajiem vēstures notikumiem. Paldies! Tagad uh, vārds uh, Beikungam kolēģi, vakar mēs balsojām par Tarabella ziņojumu un rīt mēs balsosim par uh, Pancerī ziņojumu droši vien vienprātīgi. Es balsoju vakar pret Tarabella ziņojumu un rīt balsošu pret Pancerī ziņojumu, jo tie pauž bīstamu ideoloģiju, gendera ideoloģiju, kas aizstāv ultraminoritā minoritāru grupu prasības um, Eiropas Savienība dod pamācības visai pasaulē, tai pašā laikā tā mīda kājām demokrātiju, nerespektē valstu tautu suverenitāti. Uh, 165. Pā, punktā ir pausts nosodījums Horvātu tautas uh, brīvajā gribai par to, ka laulība nozīmē savienības starp sievieti un vīrieti bet tagad jau būs pagājuši desmit gadi, kopš tika noraidīts arī Lisabonas līgums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man kungs. Paldies. Mēs atzīmējam 56. gada dienu uh, kopš Tibets uh, um, nemieriem. Un mēs redzējām, ka arī tika pacelti karogi Eiropas Savienībā. Uh, pieminot šos notikumus, un mēs redzam, ka cilvēktiesības ar vienu tiek apspiestas. Mieru mīlošas, mieru meklējušas kultūras apspiestāšana. Un tie ir bijuši šie, šie simti tibetieši, kas ir tikuši gan apcietināti, gan arī tie desmit, kas tika nogalināti. Bet paralēli tiek uh, risināts tomēr šīs sarunas ar viņa augstību Dalailamu un Ķīnas valdību. Viens vienīgais tibetiešu pārkāpums ir tikai tāds, ka viņi vēlas iemērot saslēķinamās tiesības, saglabāt savu kultūru, savu valodu, savu garīgumu. Mums jādara viss, lai mēs palīdzētu viņiem un samazinātu tibetiešu ciešanas un tās izbeigtos. Paldies. Anna Rodrīgas. Paldies vārds Rodrīgas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties uh, komisijai par uh, labo veikumu. Eiropas Savienība iestājas par demokrātiju un pamatiesībām un brīvībām visā pasaulē ārpolitikai arī jābalstās uz šiem principiem. Diemžēl Eiropas Savienības tirzniecības politika drīzāk atbalsta autoritārus režīmus, kas ikdienas pārkāp cilvēku tiesības. Cilvēku tiesības uh, ir universāls, ja cilvēku tiesības netiek ievērotas kara apstākļos, ja tiek vajāts sievietes, mēs nevaram uz to pievērt acis. Mums ir uh, jāizdara lielāks spiediens uz tām valstīm, kas regulāri pārkāp pamata uh, cilvēku tiesības gan sievietēm, gan vīriešiem. Cilvēki, kuri vēlas iebraukt Eiropā, Un mums ir jānodrošina šiem cilvēkiem lielāka aizsardzība, lai cilvēki neietu bojā vidusjūrā šajā procesā. Mums ir jāiestājas par patiesi eiropeiskām vērtībām. Tagad vārds Sinadinos kungam. Paldies priekšsēdētāji. Uh, jūsu pārstāvētā institūcija nāk klajā ar vērienīgiem paziņojumiem par cilvēku tiesību, brīvību, ievērošanu par brīvu uh, izteiksmi un citiem principiem. Kaut gan šie principi tāpat laikā tiek pārkāpti un jūsu institūcijas to piever acis. Uh, Mēs pavisam nesen nosodījām to, ka Grieķijas tiesa pēc premjēra pieprasījuma arestēja uh, zelta rītausmas deputātus. Mēs nosodām šos faktus, jo Tas ir pretrunā ar uh, neatkarīgas tiesas principiem, ar uh, izteiksmes brīvības principiem, un mēs ceram, ka parlaments nosodīs šo situāciju un nosodīs to, ka tiek vajāta zelta rītausmas partija. Magerīno kundze, vis, Magerīnī kundze vispirms Eiropā jāatrisina savas problēmas, un tad jādod pēc tam padomi citiem. Paldies, nākamais runātājs Štira kungs. Šis gadskārtējais ziņojums ir svarīgs instruments un mums ir jāraugās uz to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Un es ceru, ka vārdi dalību valstīs, kas ir ierakstīti šajā ziņojumā, tiks svītrot, jo tā nav īstā vieta par to runāt. Mēs uh, bieži runājam par tiesībām uz dzīvību. Un uh, tas, šī pieeja ir filozofiska. Tomēr zinātne liecina par to, ka dzīvība sākas jau pirms bērna piedzimšanas, un šis jautājums ir jārisina dalību valstīs, un tāda pati attieksme mums ir jāizrāda pēc trešajām valstīm. Cilvēku tiesības ir universālas, bet uh, tiesības uz dzīvi ir jāaizsargā jau no brīža, kad ir bērna ieņemšanas līdz pat nāvei. Paldies, Gomes kundze. Mēs esam mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēku tiesību pārkāpumi tiek paliek nesodīti, jo tam mēs zaudējam savu uzticamību. Un tas mums ir jāuzsver attiecībās ar trešajām valstīm, sniedzot attīstības palīdzību un iztenojot citas stratēģijas. Uh, ir uh, kādēļ žurnālisti, aktīvisti nonāk cietumā, kādēļ pilsoņi tiek aplaupīti. Uh, noteiktās valstīs. Notiek dialogs par šiem jautājumiem, bet nekas nevirzās uz priekšu. Un šāda pieeja ir nolēmta neveiksmēji, un tā ir arī izgāzusies. Padome, parlaments, komisija. Mums ir jāpieņem politika, kas ir vērsta uz to, lai panāktu uh, politieslodzīto atbrīvošanu. Mūsu uh, privileģētais, uh, privileģētie partneri, AKP valstis un uh, citi, mums ir jārīkojas proaktīvi attiecībās ar šīm valstīm, kā Eh, Zviedrija, piemēram, var apturēt ieroču piegādi Sauda Arābijai, lai iestātos par sieviešu tiesību aizsardzību. Mēs varam pieprasīt, lai tiktu atbrīvoti sirdsapziņas ieslodzītie, un mums ir jāinteresēs par cilvēku tiesību situāciju valstīs, ko mēs apmeklējam ir žurnālisti, kas aktīvi iestājas par cilvēku tiesībām, ir apklusināta, pilsoniskā sabiedrība, ja šie cilvēki atrodas cietumā. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, sakot, ka ir pārsniegts uzstāšanās laiks. Un lūdzu, kolēģi, ievērojiet jums piešķirto uzstāšanās laiku. Tagad Štetins kungām vārds. Thank you for the floor. Paldies. Dāmas un kungi, Lielais Krievu cilvēktiesību aizstāvis Čegris Čaulovs um, savreiz tika izvirzīts arī Nobel miera prēmijai. Pirmajā Čečenijas karā, kad Krievijas armija slepkavoja Čečenijas cilvēdzīvotājs tūkstošiem, viņš norādīja, cilvēktiesību pārkāpumi nav uzskatām par vienas valsts iekšējo darīšanu. Lūk, šis fakts, kā viņš nesaņēma Nobel miera prēmiju, uh, jau tieši signalizēja, ka ar vienu tiek eh, nogurst un vairs nepievērš uzmanību dažādu veidu cilvēktiesību aizstāvjiem. Netaisnība pieaug. Un tā ir tāda pat netaisnība, ar ko saskārās Sergejs Kovaļovs. Un šī vēlme aizstāvēt vājāko izsūt. Mēs diemžēl redzam, ka ekonomiskās intereses prevalē. Un tādēļ mums vajadzētu atcerēties, ko sacīja savulaik Kovaļovs cilvēktiesību pārkāpumi nav viens valsts iekšē darīšana. Paldies! Un tālāk dosim vārdu Milan kungam. Paldies priekšsarētāju! Cilvēktiesību darbs ir ļoti nozīmīgs, un tas šajā ziņojumā skatā reiz tiek apliecināts tieši, cik svarīgi tas ir Eiropas saimnībai. Uh, Cilvēktiesības ir daļa no mūsu politiskās identitātes, mūsu Eiropas identitātes un kļūst arī par mūsu arī ārpolitikas kodolu. Īpaši, ja mēs skatāmies, ka tiek mm, apšaubīt līdzinās daudzās kārtības, kas ir valdījušas, daudzās krīzes visā pasaulē, vēlreiz norāda uz svarīgu uzdevumu ievērot mūsu vērtības. Mums ir šī vidusjūras partnerības savienība, bet mēs redzam ļoti daudz pārkāpumus. Mēs redzam, kā tiek pārkārt arī līguma astotais pants, kā netiek ievērots mums svarīgās pamatvērtības. Eiropas kaimiņa attiecību politikai ir jāspēj nodrošināt arī ilgtermiņa reāli risinājumi, lai šīs vērtības tiešām tik nostiprinātas. Un nobeigumā es vēlos norādīt, Eiropas Sanības ārējiem dienestam visu laiku ir jāievēro cilvēktiesības jebkurās sarunās. Paldies! Paldies! Tālāk vārds ir Ranželkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienīt augstā pārstāvi! Es vēlētos te pievērst jūsu uzmanību diviem galveniem jautājumiem. Pirmkārt, pārējais periods, pārēj uz demokrātiju. Šā gadījumā Eiropas Sanībai ir jāuzņems ļoti nozīmīga loma, sniedzot atbalstu valstīm pārējais periodā, kas virzās uz demokrātiju. Mēs, varu, mēs varam viņiem palīdzēt. Galu galā mēs esam piedzīvojuši nozīmīgas pārmaiņas arī pašā Dienvidē Eiropā, Portugālē, Grieķijā, Spānijā, tāpat arī Austrumē Eiropā, redzot, ko ir izdenošas šīs Austrumē Eiropas valstis savā pārējais periodā, arī nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu. Tas pirmkārt. Un otrkārt, pavisam īsi, mums ir jāaizstāv pamatvērtības un pamattiesības. Tas ir jādara nemitīgi. Mums visu laiku jāsalīdzina, kāds ir progress. Mēs nevaram varbūt visu prasīt jau pašā sākumā. Un tāpēc ir jāsniedz atbalsts cilvēkiem, mm, valstīm nodrošinot progresu laika gaitā. Paldies! Tālāk komandīnī Kačijā kundzes. Lūdzu, paldies priekšsādātāji! ziņojumā ir uzskļauti svarīgie cilvēktiesību aspekti un īpaši koncentrēt, kur nepieciešams rīkoties Eiropas Savienībā. Bet es aicinu izveidot tādu skaidru ietvaru. Ietvars, kur mēs koncentrētos uz svarīgākam rīcībām trešajās valstīs, nodrošinot demokrātijas ieviešanu. Tas nebūtu vienkārši prioritātes, bet papildus būtu piesaistīti arī izmērami mērķi. Eiropas Savienībai jābūt saskaņotājiem un jāvirzās šiem mērķiem, un jānodrošina, ka tiek saskaņots iekšējās un ārējās rīcība politikas cilvēktiesību ievērošanā. Mediju apspiešana kalpo tikai tiem, kas uzskata, ka varas uzurpēšanās ir viņu galvenā interese savas valsts rēķina un tautu rēķina. Krīzes situācijās mēs redzam, ka cilvēki nonāk sarežģītās situācijās risinot sarunas ar trešām valstīm, visu laiku jāpanāk cilvēku tiesību ievērošana. Paldies! Paldies! Tālāk būdam Dāniela kungam vārds. Paldies! Cilvēku cieņa, cilvēku tiesības ir kā vadmotīvs visām Eiropas rīcībām un darbībām. Cilvēktiesību aizsardzībai ir jābūt jebkuras Eiropas dalībvalsts augstākajai prioritātei. Mēs jau redzam, ka 2013. gadā ir pieaudzis dažādi veidi cilvēktiesību pārkumu skaits, un arī valstis, kurās tas konstatēts, ir pieaudzis. Terorismu uzbrukumi, islāma valsts uzbrukumi Arābu valstīs, konflikts Ukrainā ir tikai daži no tiem piemēriem, kas apdraud iedzīvotāju drošību. Cilvēktiesības veido ārējās darbības kodolu, un tas ir jānostiprina arī mūsu divpusējās attiecībās. Kukanu mm, kungam vēl vārds. Paldies! 2013. gads bija izaicinājuma gads un mūsu atbildi uz pārkāpumiem cilvēku tiesību jomā ir tāda, ka mums ir jāturās pie mūsu principiem un vērtībām. Tas nozīmē, ka cilvēktiesības ir mūsu attiecību pamatā ar trešajām valstīm. Mūsu politikai jābūt sakarīgai un efektīvai. Runājot par tiešajiem kaimiņiem, mums jāatbalsta demokrātiska attīstība, likums un kārtība, brīvas vēlēšanas. Tās ir pamatvērtības, pamatnosacījumi funkcionējošām demokrātijām, kas ciena cilvēktiesības, un mēs nevaram veidot kompromisu šai jomā, un pie tiem mums ir jāpieturās arī paplašināšanās procesā. Paldies! Plenkovičs kungs. augstā pārstāvja Margarīnī kundze, godātie kolēģi, Pancerīnī kungs. Man tas liels gods un prieks šodien redzēt mūsu šodienas diskusiju temats ir tieši cilvēktiesības un situācija 2013. gadā. Un kolēģi, es domāju, ļoti labi apzinās, par ko viņi balsos un ka te mēs runājam par trešām valstīm, ne Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādēļ arī gan 165. punkts, gan arī 162. īstenībā nevajadzētu par tiem balsot, bet šobrīd tie parādās ziņojumā. Tādēļ es aicinu nebalsot par šiem punktiem attiecībā uz to, kas skar Horvātiju. Tā kā šis debats mēs risinām sadarbības gaisotnēm un kā arī sasaistam šo ziņojumu ar iepriekšējo ziņojumu izskatīšanu, tad es vēlētos vēlreiz uzsvērt cilvēktiesības kā mūsu prioritāte numur viens. Nu, papildus tiešām vēlēs uzsvērt. Pants Erikungs arī pats norādīja, ka delegāciju vadītājiem pašiem arī vajadzētu parūpēties, ka cilvēktiesības tiek ievērotas. Paldies. Thank you. Klūns kundze. Priekšsēdētāja kungs gribētu teikt, ka šeit tik runāts par šo inde saistībā ar LGBT. Mums vajadzētu novērsties no šādiem formulējumiem, un šis jautājums, manuprāt, būtu jārisina. Gribētu atbalstīt to, ka īpaša nozīmība šais jautājumos ir vērsta arī saistībā ar vardarbību pret sievietiem, meitenēm runājot arī par nabadzību, uzturu nabadzību un daudzam citiem jautājumiem. Mēs dzirdam ļoti daudz bīstams stāstus par izvarošanām un paverdzināšanām. Domāju, ka sievietes ir jāizglīto un sievietēm ir jāstrādā. Par to jūs esat minējusi jau iepriekšējās debatēs. Ziņojumā ir uzsvērta integrācijas loma, un arī cilvēku tiesības novietošana Eiropas Savienības un trešo valstu attiecību centrā. Mēs runājam ne tikai par vārdiem, mums tiešām ir darbos jāpauž arī mūsu attieksme. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. 13 cilvēki pieteikušies. varēs runāt tikai septiņi. Čepašs Stulborns pirmais. Paldies! Ziņojums ļoti pareizi uzsver to, cik svarīgi ir darboties kopā. Runājot arī par tiesībām, asociācijas tiesībām bieži vien tik piesaukta arī mierimīlīgā demonstrācija Rumānijā, jo tai nepiekrita kāda vadošā organizācija. Tā būtu notikusi jauktā etniskā vietā. Pirms gadiem 20 tur bieži bija problēmas Taču miermīlīgās demonstrācijās nevajadzētu iejaukties, un Rumānija, diemžēl, tas tā notika. Es domāju, ka Rumānija var risināt šādas jautājumas arī civilizētāk. Es domāju, tādas tiesības minoritātēm nevar atņemt. Ja kaut kas notik šajā virzienā, tad mēs tiešām graujam savu uzticamību, jo kritizējam taču arī citas valstis. Paldies! Es gribētu pateikties Panceri kungu, pat, kungam par lielo darbu, kas ieguldīts šajā darbā. Īpaši man patīk ievads, kur ir uzsvērts sieviešu bērnu tiesības, reliģisko minoritāšu, etnisko minoritāšu tiesības un minoritāšu tiesības vispār šie cilvēki ir tā sabiedrības daļa, pret ko bieži vien pastāv diskriminācija, un mums ir nepieciešams piešķirt tai valdību atbalstu, un Eiropas Savienība šo jautājumu var virzīt. Sabiedrības var mainīt situāciju, un valdības var palīdzēt izglītot sabiedrību un jārunā, protams, arī par to, ka mūsu Eiropas Savienības iekšienē arī ir dažādas lietas, un cilvēki bieži vien spiesti mainīt valsti, lai varētu baudīt savas pilsoņu tiesības. Bet mums ir jāizdara, runājot par šo jautājumu, lielāks spiediens uz trešajām valstīm. Zambatski kungs. Priekšsētais kundze, Margarīnī kundze. Mūsu kolēģis Pancerī ir daudz ko labu izdarījis, taču mums ir arī kritisks piezīmes mūsu grupā. Mēs nepiekrītam dažiem vērtējumiem, runājot par tirdzniecību, klimata izmaiņām un vēl citām jomām. Lietuva, Horvātija un Slovākija šeit kritizētu par iekšējo politiku. Domāju, ka katra dalība valsts var pati lemt par to, kādas ir ģimenes tradīcijas, ko tā izvēlas un atbalsta. Ir tādas valsts, kas Turci, kā Turcija, kas atbalsta islama valsti. Vēl balva. Paldies! Liels paldies par iespēju runāt. Eiropa vēlas palikt kā etalons. Cilvēktiesību jautājumā mums jārunā vienā balsī, runājot par konfliktiem. Nepietiek ar to, ka mēs esam stipri sarunās ar vājajiem, un tad ar ASV vai Ķīnu un Izrēlu atkal mēs esam daudz maigāki ir svarīgi jautājumi Rietums, Sahāra, Palestīna, kur mums ir jāsakārto pašiem savu domāšanu. Ārējā brīdinājuma sistēma, agrīnā brīdinājuma sistēma par pārkāpumiem arī ir ļoti svarīga. Es domāju, ka u, terorismu upuru atmiņas piemiņas dienā mums jāatcerās visi upuri Eiropā, kas desmitiem gadu guļ zem zemes, jo tos kādreiz ir nogalinājuši režīmi. Paldies! Šo uh, vakar šī diskusija ir nedaudz paradoxāla. Mēs uztraucamies par demokrātiju, cilvēktiesībām, trešajās valstīs un neinteresējamies par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Budžeta stabilitātes vārdā mēs upurējam demokrātisko leģitimitāti, jo Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu pilnvaras ir ierobežotas. Arī pamat tiesības tiek upurētas budžeta disciplīnai. Ja jūs tiešām interesē cilvēku tiesību situāciju, tad es ieteiktu nevis diskutēt par to, kas notiek trešajās valstīs, bet gan drīzāk apstiprināt Eiropas Savienības pievienošanos uh, cilvēku uh, tiesību uh, hartai un pakļaut Eiropas Savienības uh, tiesību aktus uh, uh, uh, starptautiskās cilvēktiesību tiesas kontrolē. Šutas kungs. Guspā presidents, hvala za. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Šī tēma ir, protams, ļoti sarežģīta. Taču gribētu skart ko tādu, par ko vēl nav runāts. Šai ziņojumā tiek pieminēts pretterorisma darbību jautājums. Taču, kad mēs cīnāmies ar terorismu, mēs bieži vien pārkāpjam cilvēktiesības ar pasākumiem, piemēram, par datu savākšanu, personu datu apkopošanu, un tas patiešām var būt cilvēktiesību pārkāpums. Tāpēc es negribētu šeit pieņemt Eiropas Savienota patriotu aktu kā Amerikā. Es gribētu izvairīties no lielā brāļa situācijas. Es domāju, ka kopā ar Eiropas padomi mēs varētu sagatavot ilgtermiņu stratēģiju. kas tādā pēdējais runātājs. Paldies! Es gribētu pateikties ēnu referentam, kas strādāja, un kolēģiem, kas strādāja ļoti daudz, lai uzlabotu šo ziņojumu un izvadītu to caur komiteju. Tas ir bijis garš darbs. 75. 78. punkts, piemēram, man šķiet ļoti svarīgi, kur ir runa par LGBT, tiek runāts arī par starptautiskās tiesas un Romas līguma jautājumiem. Ir valstis, kuru status ir jāatzīst, piemēram, Pakistānas. Kāds no maniem itāļu draugiem strādāja par šādiem tematiem, un es gribētu pateikties visiem kolēģiem un arī citiem, un, protams, augstajai pārstāvēji, un es domāju, ka mēs varēsim izmantot šo ziņojumu, lai virzītos uz priekšu. Un mums ir jādomā arī par samierināšanos starp sabiedrības dažādām daļām. Mums ir bijusi ļoti ilga un dziļa diskusiju. Un tagad došu vārdu Margarīnī kundzei. Tā kā diskusija bija ļoti ilga un gara un specifiska ar komentāriem un ieteikumiem, ko mēs, protams, esam visu piezīmējuši, varu jums apliecināt, ka mēs to visu ņemsim vērā, gatavojot mūsu politikas nākošajiem pieciem gadiem. Viens no punktiem, ko daudzi no jums minēja, tas nav kaut kas tāds, kas man nebija ievadrunā, un ir jautājums par sieviešu lomu sabiedrībā un vadībā, un arī cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Šie jautājumi, protams, ir diskutējami stundām ilgi, taču gribu teikt, ka daudz no jums, kas minēja šos aspektus, tas nav jautājums par likumdošanu. Tas ir arī par jautājums par kultūras maiņām, par izglītību, un ne tikai meiteņu, bet arī zēnu izglītošanu skolās un ģimenēs. Un tas ir jautājums ne tikai mūsu ārējā politikā, bet arī iekšpolitikā. Gribu jums vienkārši atgādināt, ka 8. martā mēs runājām par sievietēm Afganistānā kas izmēģina darboties vadošajās organizācijās, tieslietu, policijas, jū, žurnālistikā, un mums ir jāpalīdz viņām Eiropas institūcijās stažēties, apgūt pieredzi, lai mums šis kanāls paliktu vaļā. Un vēl gribētu teikt, ka 9. martā pagājušajā pirmdienā biju Ņujorkā, un mēs runājām par kopīgo, kas varētu būt tiesību piešķiršanās sievietēm, lai tās varētu iegūt patiesu līdztiesību, un mēs piedalījāmies konferences atklāšanā. Gribu arī uzsvērt, ka daudzi izteica interesantas domas, arī ziņojums ir ļoti labs, un divas apņemšanās no manas puses mums jākoordinē iekšējā un ārējā darbība cilvēktiesību laukā, un mums jāmēģina integrēt šis jautājums visos mūsu darbības sektoros sevišķi runājot ar trešajām pusēm. Mums jāstrādā kopā, protams, dažādām institūcijām, padomēji, komisijai, bet, protams, arī Eiropas parlamentam. Gribētu jums visiem pateikties par šo diskusiju, arī ēnu referentiem un, protams, referentam, pancerikungam. Šis ziņojums veidos pamatu mūsu politikas izstrādē šais kritiskajos laikos. Paldies! Paldies Margarīnī kundzei. Un tagad došu vārdu Pancerī kungam. Paldies, paldies par diskusiju. Gribētu pateikties arī augstajai pārstāvei par pievēršanos šim jautājumam un tam, kas būtu jādara. Manuprāt, ir svarīgi mēs varbūt, ka, mēs varbūt nevienojamies par visu, uh, par ievadu ka cilvēki ir Eiropas Savienības politikas centrā, ka tam nevajadzētu būt tikai abstraktiem vārdiem. Cilvēki jau tieši liek mums aiziet prom no abstraktām lietām. Mums jādomā par reālām cilvēku dzīvēm, par vidi, par pamatiesībām. Esmu dzirdējis arī no Beja kunga nepatīkam izteikumu par LGBT, un tas liecina, ka mums trūks cieņas un pilsonisks attieksmes. Man nepārsteidz tas, jo esam pieraduši, ka dažā parlamenta grupā ir netoleranta attieksme un veidojās tāds pat kā paradoks, ka mēs varam atgriezties laikā atpakaļ. Bet mēs daudz kur esam gājuši uz priekšu, un es ceru, ka parlamentā kopumā būs konsens par šo ziņojumu. Paldies Pancērī kungam! Un tagad pa, rīt par šo jautājumu balsosim un pāriesim uz citiem svarīgiem un sarežģītiem jautājumiem. Dienas kārtībā mums nākošais jautājums ir nestabilo stāvokli Lībijā un tā sekām. Un došu